So, dear colleague. Nu tā, dārgie kolēģi. Septiņas minūtes gluži neesam aizkavējušies, jo deviņos sākām darbu kopā ar MKO. Tā tas bija. Lūk, tā kā esam tieši laikā. Mums bija auglīga diskusija par kultūras precēm un šo preču importa kontrolēšanu. Bet nu, Esam tad rīdzi darba kārtībā un pirmais darba kārtības punkts. Eh, Indra sanāksmē ir otrais darba kārtības punkts, eh, proti darba kārtības pieņemšana. Vai būtu kādi komentāri, vai kāds vēlas ko grozīt? Ja nē, tad darba kārtība ir pieņemta. Tad trešais darba kārtības punkts. Protokola apstiprināšana eh, sanāksmēm kas notikušas iepriekš un kā parasti. Ja? Protokols eh, tiks apstiprināts. Līdz šīs sanāksmes beigām nebūs nekāda iebilža. Ceturtais punkts. Koordinatoru lēmumi. Nu, te tāpat kā ar, eh, kā tāpat kā ar protokolu. Nu, piektais punkts. Um, turpmāki sanāksmes vadītāju paziņojumi. Šī sanāksme tiek pārraidīta um, internetā, stāvmēta internetā, tā kā um, ņemiet to vērā savu runu gaitā, paturiet prātā to, ka, principā, jūs, uh, jums šai sanāksmē var sekot līdz visu pasauli. Um, miljoniem cilvēku noteikti ar aizturētu elpu seko līdzi. Šai sanāksmē sveicinam visus. Uh, kas tiešām sako līdz šai sanāksmai internetā. No, tad, eh, no Lisabonas līdz uh, eh, Lienaburgai visiem, kas sako mums līdzi. Tad uh, sveic mums vidū LCK Tainēns kundze no ALDE grupas. Hanu Pakulā vietā, viņa strādās mūsu vidū, arī tātad pārstāv Somiju. Sveicam un lai jums uh, veicas šajām grupām. E um, ENF ir nominējuši Francu Žamei kundzi kā EMF uh, grupas koordinatoru šeit, mūsu grupā. Nu, tad tagad uzreiz varam, varam pārēt pie sestā darba kārtības punkta pārtikas un lauksaimniecības nākotne. Nu, to man ir neliela problēma, jo referents, kas atbild par šo brīnišķīgo dosie, vēl nav ieradies. Referents mums ir Kelīkungs. Vai kādu no tautas partijas pārstāvjiem ir uh, informācija? Kāds signāli attiecībā uz to, kur tad Kelīkungs uh, eh, ir palicis? So, um, this is. Un nu, tā tad tas ir ziņojums, kas ir adresēts, uh, atzinums, kas ir adresēts Agrī komitejai. Agrī komiteja, protams, ir vadošā komiteja darbā pie šī dosijai, tātad uh, lauksainicības un pārtiks uh, nākotne. Un Agrī komiteja vēlas. Uh, arī piedalīties lēmumu pieņemšanā kopā ar komisiju, tātad par par eh, šo dosē, un viņam arī jānāk klājā ar savu priekšlikumu attiecībā uz to, kā tad eh, reformēt patreizējo kopējo lauksansības politiku. Tam jānotiek visai drīz. Gatavoties diskusijām par daudzgadu finanšu schēmu. Nu, sagaidu, ka komisija nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem pavisam drīz, iespējams jau māja beigās. Bet, lai uzsāktu šo te diskusiju. Varbūt tad došu sākumā vārdu komisijai. Varbūt komisija var tad īsti paskaidrot, kā viņi iztēlojas šo reformu, kāds ir šīs reformas uh, grafiks un tā tālāk. Lūdzu, vārds komisija. Thank you, Chair. I'll be, I'll be very... Paldies, priekšsēdā. Izteikšos īsti, kā jūs pamatot sacījāt. Nāksim klājā tekstību aktu priekšlikumiem kaut kad uz māju beigām. Ņemot vērā komisijas priekšlikumus eh, daudz kādu finanšu schēmai, kas, eh, protams, spēlēs būtisku lomu, nosakot eh, nākotnes lauksaimniecības, kopējās lauksaimniecības politikas arhitektūru un, un izpildījumu. Attiecībās kā par reformu detaļās neizrunāšos, pietiks ar to, es atcīšu, ka mēģināsim reformēt, modernizēt eh, KLP. Pirmkārt, eh, iestrādāt eh, klimata pārmaiņu, tātad pārmaiņas mērķis, kā arī apvienoto nāciju ilgspējīgas attīstības mērķis. Un mēģināsim izstrādāt tādu KLP, lai nodrošinātu, ka finanšu atbalsts zemniekiem nonāk tu, tur, kur tas visvairāk nepieciešams un tiek sadalīts līdztaisīgāk, ka tas ir tāds KLP, kas ņem vērā tehnoloģijas un, un uh, zinātnes sasniegumus, dažādas inovācijas, ko var izmantot, uh, lai uzlabotu lauksansības nozars ilgspēju Eiropā. Nu, tie ir tādi pamatmērķi šai nākamajai KLP reinkarnācijai, tā teikt. Nu, ir daži komentāri par atzinumu projektu, bet varbūt tos pietaupīšu līdz brīdim, kad um, sāksies eh, diskusija debatē, pirms piedāvāju savas pārdomas par šo atzinumu projektu. Paldies, varbūt jūs varētu sniegt eh, kādus signālus attiecībos to, ko jūs komisija domā par saspēst ar KLP un starptautisko tiesniecības sistēmu, jo sevišķi nā, par tā sakto greening box eh, diskusiju PTO ietvaros. un par um, problēmām ar ASV. Bez šaubām, priekšsēdētāji, te varētu pieminēt trīs jautājumus, starp kuriem vērojam diezgan cieša saspēle, tā starptautiskā tirzniecības politika un KP status. Pirmkārt būtu jāmin tas, ka mēs noteikti saglabāsim nākamajā KLP versijā orientāciju uz, eh, uz eh, tirgu, uz tirgus politiku. Tas ir viens no faktoriem, lai uzlabotu Eiropas eh, saimnes lauksaimniecības un, un pārtiks nozares konkurētspēju. Būtu noderīgi, ja mēs mēģinātu sekmēt, stimulēt šo tādu nākamās politikas versijas orientāciju uz brīvo tirgu. Un nākamās izmaiņas, runājot par nākamās KP versijas saturu un struktūru. Pat ja mūsu tirgi būs vairāk atvērti starptautiskiem tirgiem, kas pats par sevi nav slikti, un tas jācīts arī jūsu atzinuma projektā, tas tomēr nozīmē to, ka Eiropas lauksaimnieki daudz lielākā mērā būs pakļauti cenu svārstībām, jo viņi būs daļa no starptautiskā tirgus, starptautiskās eh, starptautiskā tirgus dinamikas, un eh, atsevišķos gadījumos tas varētu stāt negatīvu ietekmi uz eh, zemnieku ieņēmumiem. Un tā ir mēģināsim nodrošināt, ka nākamā kāpē versija sev ietver pasākumus, kas domāti tam, lai atbalstītu zemniekus smagos ekonomiskos teikt, laikos, lai viņi pārdzīvot šīs pārmērīgās cenu svārstības un lai stiprinātu arī lauksaimnieku zemnieku lomu pārtiks vērtību ķēdē. Lūk, tas arī būtiski ņemot vērā diskusijas šeit. Un trešā lieta, atzinuma projektā trešajā punktā ir uzsvērts tas, ka Eiropas lauksainsības produkti ir augstas kvalitātes produkti ar um, lielu pievienoto vērtību. Nu, mēs vēlētos, eh, lai tas arī tiktu plašāk atzīts, proti, ka viens no svarīgākajiem faktoriem mūsu produktu panākumiem aizjūra tirgos, ir tas, ka tiešām Eiropas pārtiks produktiem ir, ir eh, teicama reputācija attiecībā uz to kvalitāti, uz uzturvērtību. Arī ražojot šos produktus ievērot visaugstākie dzīvnieku labturības un vides eh, standarti. Tas viss, protams, eh, nenāk velti. Šo standartu, šo tiešām augstākās raudas standartu ievērošanu sastāda visai augstas ražošanas izmaksas mūsu lauksaimniekiem. Un šiem iemeslu dēļ mēs uzskatām, ka ir svarīgi nākotnē, tāpat kā līdz šim, sniegt eh, atbilstoši tātad eh, ienākumu atbalstu Eiropas lauksaimniekiem, lai viņi turpinātu ražot eh, pārtiks preces ilgspējīgi un atbilstoši augstākajiem standartiem, kas atkal ir mūsu tāda trum, trumpakārts, ko varam izspēlēt trešo valstu tirgos. Paldies! Kelly kungu aizstās, es te labas konstatācijas, mēs vēl tā izskatās, tā kā došu viņiem uzreiz arī vārdu. Paldies! Un, uh, Pirmkārt, man jāatvainojas mana kolēģa Kelija kunga vārdā, kurš eh, nu, nevarēja ierasties šodien. Tā kā nolasīšu viņa pozīciju. Tā kā neesmu tik labi pazīstama ar šo failu, nolasīšu to, ko viņš te man sarakstīs. Nu, pirmkārt, es ļoti sveicam un, un pozitīvi vērtējumu komisijas paziņojumu, kas nāca klajā pērnā gada nogalē. Uh, kas dod eh, iespēju pārskatīt eh, aktuālo situāciju lauksaimniecības nozarē Eiropā un eh, tās pienesumu globālajā tirgu. Un nu, vairāk komentāru, kuriem vēlos jūs iepazīstināt, runājot par tā, tā, tā, šīs komitejas sagatavoto atzinumu projektu. Vispirms jāatzīst, ka Eiropas Savienības tirzniecības politika var sekmēt KLP mēģu sasniegšanu, konkrēti nodrošinot eh, godīgus eh, dzīves eh, standartus līmeni, tātad lauksaimniekiem, un nodrošinot, ka mm, preces sasniedz patērētājus ar saprātīgām cenām. Turklāt mums ir jāuzsver tas apstākļus, kā Eiropas Savienības agripārtikas nozarē ir pastāv liels eksporta iespējas. Sagaidot, ka 90% no papildus globālā pieprasījuma pēc agri pārtiks precēm nāks no ārpus Eiropas Savienības nākamajā desmitgadē. Nevar noliekt, ka lauksaimniecība spēlē milzīgu lomu tirsniecības attiecībās. Patreizējos ir sarunās par dažādiem tirsniecības nolīgumiem ar vairākām valstīm, tas arī labi atspoguļojas. Lauksaimniecības eh, loma ir eh, ievērojama gan eh, runājot par Eiropas Savienības brīvās tirsniecības nolīgumiem, divpusējiem nolīgumiem ar eh, kādām valstīm vai daudzpusējiem nolīgumiem PTO kontekstā, tādos jautājumos kā piekļuvu tirgumu mūsu lauksnesības produktiem, geogrāfisko norāžu aizstā, eh, tātad eh, nodrošināšanu, sanitārie un fitosanitārie noteikumi, dzīvnieku labturības un citu standartu ievērošanu, kā arī importa procedūru vienkāršošanu. Pozitīvi vērtējumi progresu, kas gūts, lai sekmētu Eiropas Savienības lauksaimniecības interesu aizstāvēšanu nesenajos divpusējos tirsniecības nolīgumos, jo sevišķi, kas attiecas uz piekļuvu tirgumu augstākās kvalitātes agri pārtiks preču, tātad, nu, kas nāk no Eiropas piekļuvē, kā geogrāfisko indikāciju ievērošana trešajās valstīs. Ceram, ka šī tendence turpināsies un uh, stiprināsies. Tomēr. Vienlaiks būtu jāuzsver, ka mums jā, jānodrošina, lai mūsu lauksainsības nozare tiktu arī atbalstīta. Tādēļ aicinu komisiju nākotnes tirsniecības eh, sarunu kontekstā trešajām valstīm šim jautājumam pieiet ar vislielāko uzmanību. Tātad eh, tiekļuvis liberalizācija jūtīgos eh, lauksansības sektoros. Te jānodrošina atbilstoši pārējais posms, tarifu kvotas, dažādas garantijas, drošības ventīļi. Un jūtīgāko produktu kategorijas no šī procesa vispār būtu jāizslēdz. Lauksainicības nozares, kas biežāk uh, šeit uh, sagādā mums galvasāpes, ir, ir gaļas uh, sektors, tad rīsi, cukurs, graudaugi un piena produkti. Diemžēl trūkst progresa um, zemnieku atbalsta papildus meklējumiem. 11. pirms sanāksmē tas ir izskanējums Eiropas saimnības nākotnes nostājā šajā jomā ir jāievēro KLP reformas satvers. Nu, šai sakarā vēlos aicināt Eiropas saimnības tirdzniecības partnerus uzņemties saistības, lai samazinātu um, protekcionistisku atbalstu, kas izkopļo tirgu, un aicinām PTO valstis, kas turpina piemērot eksporta subsīdijas, piemērot Nairobi ministru lēmumu par uh, eksporta konkurenci kas tika pieņemts 15. Eh, gada 19. decembrī. Un nu, visbeidzot, vēlos vērst jūsu uzmanību eh, uz komisijas uzmanību uz to, ka mums jābūt modriem. Mums ir jāapmēram mūsu defensīvā pasākumi, lai atrisinātu pastāvošās un nākotnes uh, barjeras piekļuvēju tirgumu tiešās valstīs. Šo barjeru skaits pieauguma, vairums no tām saistās ar agro pārtiks precēm. Mēs jau viņš sastībā SPS tirgus piekļuvu. Sākumā kolēģi ņems vērā šos jautājumus un apspriedīs uh, tos ar manīm, pat ar Džonu Keliju, tu, tuvākajā laikā. Paldies, ka uzklausījāt. Man tikai viens tāds personīgi rakstur komentārs. Eh. Gadiem ilgi dzirdu pat iznesības politiku un visi eh, zina, ka lauksaimniecības komponents sarunās par tirdzniecības nolīgumiem. Ir tas, kuram uh, globāli ir vismazākais globālais budžets, bet, uh, bet uh, tas spēlēs tālāko lomu sabiedrības domas um, formulēšanā, sabiedrības attieksmē. Nu, Paties neesmu lauksensības komitejas locekle, es aicinu komisiju piestrādāt pie komunikāciju politikas šeit un, un tiešām vērst pietiekumu uzmanību uz to, kādi jautājumi ir tad, delikāti un jūtīgi mūsu sabiedrībai. Paldies! Paldies, eh, ka es pārstāvu Eriku Andrejā, kas ir ēnu referents, bet arī viņš ir aizkavējies citā komitejā un atvainojos mūsu ēnu referenta vārdā līdz ar to. Pirmkārt, vēlos pateikties Kalī kungam par šo atzinumu projektu. Atzīmē, ka tas atbilst komisijas paziņojuma garam. Šis runāja par komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības lauksainsības un pārtiks nākotni. Komisija negrasās mainīt KLP vadlīnijas, kas kopš 90. gadiem ir vērstas uz iekšējiem tirgiem. Tomēr Nu, Būtu nepieciešams eh, papildināt eh, interkomitejas atsevišķu projektu vairākām tēzēm. Nu, pirmkārt, vēlētos nodrošināt, ka KLP primārā loma ir kalpot Eiropiešiem, palīdzēt viņiem reaģēt uz pārtiks eh, piegāžu drošības, vidas un klimata pārmaiņu mestiem izaicinājumiem. Un no šī viedokļa raugoties, ir svarīgi nodrošināt, ka tirsniecības politika ir ciešāk saskaņot ar nākamo KLP politiku. Mums jāpaliek punkts tam, ka mēs apdraudām uh, lauksainsības nozaru ar asimetriskiem nolīgumiem, un, um, piešķirot uh, grantus zemniekiem tur, kur tas tiešām nepieciešams. Laikā, kad naudas trūkst, uh, mums ir jādomā par to, kā mūsu budžetu loģiski sadalīt. Lauksainsība nedrīkst kļūt par tādu nezināmu lielumu, kas mainās tiesniecības sarunu gaitā. Tas nav komercprodukts. produkts. Tas saist mūsu teritorijas, mūsu ainavu, mūsu veselību, mūsu, mūsu sabiedrību kopumā. Un tādēļ jūtīgākajos sektoros mums ir jāsaglabā zināms protekcionismu līmenis ar eh, saviem garantijas eh, noteikumiem, lai aizsargātu jūtīgākos produktus eh, tirsniecības sarunās. Mums ir jāatbalsta godīga tirsniecība, balstoties uz cilvēku labturības un veselības standartiem. Turklāt mums jānodrošina arī produktu izsekojamība, ko es runāju šeit par importētiem produktiem. 18. gadā pieauga dažādi veselības saistīti skandāli, un līdz ar to mums jānodrošina, ka mūsu pilsoņiem ir skaidrība par produktu izcelsmi. Eiropiešiem ir jāzina, ko tad viņi liek galdā. Visbeidzot, tirsniecībai tirsniecība nedrīkst izmantot kā attiecību um, instrumentu, bet kā risinājumu. tirsniecības politika nepalīdz eh, dien, dien, attīstības valstīm dienvidos un spiež uh, lauksaimnieks pārcelties uz lielākām zemēm. Mums jāpārdomā mūsu kopējā lauksaimniecības politika, mūsu tirsniecības politika. Mums jāpalīdz uh, dienvidvalstīm strādāt pie šīs politikas, lai tās var atgūt savu pārtiks autonomiju, izvairītos, no, izvairīties no nabadzības un uh, paši nekļūt par migrantiem. tirsniecību, migrāciju un lauksniecības politiku šos trīs politikas aspektus nedrīkst pretstatīties, un starpēji saistību nepieciešama tuvāk koordinācijas starp šīm politikas jomām. Eiropas uh, Savienības mūsu kontinentu nākotne, un varētu pateikt, ka cilvēks nākotnē ir likt uzkalts. Paldies! Paldies, tā kā ir vārdā Pierkungs. Paldies, uh, priekšstādātāji! Ja kā ir grupa um, principā atbalsta šo atziņumu un uh, referentu paustos viedokļus. Protams, mums šeit jāveic attiecīgie pasākumi, lai noardītu tirsniecības barjeras un nodrošinātu piekļuvu trešo valstu tirgiem. Tas, ko mēs nevēlamies, protams, radīt papildus jaunas barjeras, zinot, ka vairums no tām tiešām ir skādāks sankcijas produkts. Mums ir jāveicā komisijai, lai tā piešķir lielāku uzmanību tirgus eh, liberalizācijai, domājot par tiešām jūtīgākiem lauksnes produktiem. Eh, komisija skaidrs, vai vietām nav nepieciešams tarifu kvots, vai kādi pārējais periodi, kādas garantijas. Lai eh, šī jaunā tiesniecības politika un lauksnes politika neskārtu visjūtīgākos produktus un produktu grupas. KP jāiekļauj universālās pieejas princips, bet jāņem vērā arī. arī individuālas vajadzības, kas nozīmē to, ka nu, šur tur varētu figurēt zinām ierobežojumi. KLP ir viena no svarīgākajām Eiropas Savienības politikas jomām. Nu, tā ir attiecīgi jāskata kontekstā. To nedrīkst izraut no, no konteksta, runāt par tiesniecības attiecībām starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Vietām varbūt ir loma renacionalizācijai. Jāskatās arī, kāda ir pievienotā vērtība Eiropas kontekstā KLP ir jāstrādā tieši šis pienotās vērtības virzienā. Enī komitejā mēs bieži runājam par um, vietējām reālijām, par um, vietējām īpatnībām un apstākļiem, kas skar mūsu lauksaimnieks. Un jāņem vērā lauksaimniecības uh, daudzveidība, produkcijas daudzveidība, jāņem vērā gan vides, gan sociālajie aspekti visā Eiropas Savienībā, kas ir atšķirīgi. Un um, jāapzinās, ka šī daudzveidība pastāv un uh, jāvēro tātad uh, sabiedrības um, apzināšanās par šo jautājumu. Jāņem vērā reģionālās īpatnības, bet um, Eiropas Savienībai jānodrošina uh, vienāds spēles noteikumi, kas ļaus mums sasniegt mūsu kopējos mērķus, ko esam noteikuši KLP nākotnē. Kā atbilstoši Eiropas Savienības līgumiem, vienlaikus ievērot mūsu starptautiskās saistības. Ir svarīgi, lai mēs uh, ievērtu ilgspējīgu attīstību. Paldies! Un mm, pirmoreiz dod vārdu Katēnēnes kundzei. Paldies priekšsādātāji, kolēģi! Esmu nu pat eh, kļuvusi par Eiropas parlamenta deputāti, uzsāku arī savu darbu šajā komitejā. Paldies par eh, to, kas esat mani laipni uzņēmuši. Eh, ceru, ka iekustēsimies un spēsim ražīgi strādāt. Par lauksaimniecību. Patērētāji pieprasa kvalitatīvus produktus un arī tādus, kas ražoti respektējot vidi, un to prasa arī no mūsu tirzniecības politikas. Uh, Mm, turētājiem un kopējai lauksainiecības politikai nāktos būt eh, tādai, kas atbilst augstākajiem standartiem arī dzīvnieku labturībā. Mikrobu rezistence šeit, piemēram, ir eh, aktuāls jautājums eh, izcelsmes norādes. Ja runājam par tirzniecību un lauksainiecību, tad uh, rodas tāds iespējas, ka brīvā tirzniecība eh, Eiropas eh, lauksaimniekiem neko labu nav devusi un nedod, un mūsu sektori ir tādi nabadzīņi, kas eh, jāaizsargā mm, par katru cenu, taču neaizmirsīsim to, ka tirsniecības līgumi atver mums durvis uz jauniem tirgiem, un tas notiek atkal un atkal mm, uz eksportu orientēta ražošana un tirzniecība. Uh, dos lauksaimniekiem atspēriena tādu punktu, iespēju mm, izaugsmēji, jo tiks nodrošināts, nodrošināt vienlīdzīgi spēles laukumi, la, noteikumi globālā līmenī, izskaužot subsīdijas, visiem ievērojot PTO noteikumus Uh, mums izdevās uh, Nairobi vienošanās, uh, vienošana nolīgumā panākt jau virzību šajā virzienā un varu tikai apsveikt Kelly kungu ar labi sagatavotu ziņojumu. Paldies jums un, nu, beidzot, Klaus Buhners zaļiem. Liels paldies! Arī es uzskatu, ka Kelija kungs ar savu atzinumu ir lieliski pastrādājis. Tas ir labs sākums. Uh, Ehm, labs rezultāts, ehm, bet, nu, protams, ehm, mums ir komentāri, arī man ir komentāri. Mēs tātad runājam par pārtiku un lauksaimniecību nākotnēji. Tas nozīmē, ka mums nenāktos raudzīties tikai vienīgi uz šī brīža peļņas maržām un, un tam līdzīgi. Mums ir jārunā par vidē draudzīgu, ekoloģisku, godīgu, taisnīgu, cilvēcīgu lauksaimniecību, kas, kas respektē dzīvniekus, dzīvo dabu, kas respektē ģimenes saimniecības Uh, mazina arī tirzniecības politikas uh, nestos, nestos uh, triecienus um, tiem, kam ir grūtāk pielāgoties un, un mainīties. Un, ja runājam par klimatu, metāna izmešana lauksainieciskās ražošanas pasaulē Eh, pārsniedz transporta radīto izmešu apjomu. Eh, transportā nodarītais kaitējums bio daudzveidībai ir pielīdzināms eh, pesticīdu nodarītajam kaitējumam, augstnes erozija, gaisa piesaņojums, tās visas ir tādas negatīvās ēnas puses industriālai lauksanītiskai ražošanai. Un mm, Eiropā joprojām mirst cilvēki Ehm, transportā, transportā radīto izmešu ietekmes rezultātā ehm, medikam, veterinārie medikamenti, preparāti mm, ir nepieciešams ļaunums. Ehm, un šeit mums nāktos domāt ne tikai par mūsu pašu cilvēku labklājību, Neskatoties uz visām šīm, šīm atšķirībām, es ceru uz uh, auglīgu sadarbību ši, pie šī dosiem. Paldies, uh, Marija Minēra Nokulē. Vēl, voorzitter. Voorzitter, ik dank meneer Kelly en mijn... Goja vārdā, uh, eh, Anne-Marija. Paldies, uh, priekšstādātāji. Vēlos pateikties Kelī kungam par viņa ieguldījumu šajā ļoti nozīmīgajā diskusijā. Ir tapis lielisks atzinums. Uh, Bet eh, jāatzīst, ka, ka šeit mēs varam kā saduras pretējas vēlmes un, un, un tādas eh, tendences, eh, kā piemēram norāda Dorfmana kungs, mēs vēlamies lētu produkciju, mēs vēlamies kvalitatīvu produkciju, mēs vēlamies augstus dzīvās dabas un dzīvnieku veselības standartus, augstus vides standartus. Mēs vēlamies uh, Visu vienlaicīgi, turklāt saglabājot eh, brīvu, eh, vaļēju tirgu, kur visi var vienlīdzīgi konkurēt. Eh, tas, runājot par, par, par tieši tekstu kā tādu, ir pretrunā ar trešo punktu, kur ir norādīts, ka mūsu mērķis ir ilgspējīga globāla tirzniecības sistēma. Um, Mm, dažādas nodevas īstenībā var padarīt, piemēram, biodegvielu mazāk pievilcīgu mm, un, un, un tā vietā izraisīt to, ka tiek izcirsti mūža meži, lai, lai pēc tam iegūtu palmu eļu. Uh, un, un, un ražotu un tirgotu to, kam ir, kam ir, eh, kas, te, kas ir vairāk pieprasīts globālajā tirgu. Mums ir jādomā par ilgspējīgākām alternatīvām, rapšveļu, piemēram, um, un Pasaules tirdzniecības organizācija arī jāiestājas par to, ka ir, ir jāvērtē arī ražošanas eh, metodas. Uh, eh, Eiropas Savienības mm, prasības un praksa šai ziņā ir, ir, ir eh, labs pamats. Mēs nevaram pieļaut, ka konkurence tiek kropļota šādā plāksnē. Eh, un Eiropas eh, ražotājiem ir, ir, ir vairāk pienākumu un lielāka atbildība nekā ražotājiem citvietu pasaulē. Pasaules pārtikas tirzniecībai nāktos būt FAO atbildības jomā, nevis PTO jomā. Žadākungs, eh, piedodiet, jūs nepamanīju. Nekas, nekas, viss skatībā. Mikrofonu lūdzu. Jātājums par eh, Merkosur. Kā jau zināt, ir eh, izcēlies šis eh, skandāls par uh, lokopības praksi, par, par to, to, kas notiek kautuvēs Brazīlijā. Uh, Un pats Brazīlijas prezidents ir, ir, ir iep, iep, iepīcē šajā skandālā. Tur, tur um, uzņēmums GBS, viens no pasaules lielākajiem lielapgaļas eksportētājiem, ir sasmērējies. Un, un prezidents, cik var saprast, tur ir, tur ir ticis uh, uzpirkts un, un, un, un, un, un, un atbalstījis šo uzņēmumu. Amerikāņi jau ir lieguši šo, šo importu. <coughs> Eiropiešiem ir citas prioritātes. Uh, un šai kontekstā mans jautājums ir, kā komisija grasās ieintegrēt uh, vides apsvērumus, piemēram, vidē draudzīgu uh, lopkopību, uh, kas, kas, kas Brazīlijā ir, ir gluži pretējs stāsts. Uh, tiek izcirsti Amazonas mūža meži, lai, lai ierīkotu ganības, lielopu, lielopu mm, audzēšanai. Uh, un uh, tāpat laikā Eiropas uh, lopkopji ir spiesti pamest šo, šo nodarbi, jo viņi nespēja vairs konkurēt. Paldies! Uh, jā, paldies, saka Džons. Īsumā atbildēšu uz komitejas locekļu sacīto par šo atzinumu. Ko sagatavojas Skelī kungs? Komisija uh, visnotaļ atbalsta eh, Kelija kunga izdarītos secinājumus. Kopumā mm, šai dokumentā ir panākts labs līdzsvars, uh, tomēr uh, ņemam vērā atsevišķu Eiropas parlamenta deputātu norādes uh, par to, ka būtu kategoriskāk uh, jāizsakās par to, ka KLP nākotnē jāveido kā vidē, vide, tāda mm, vidē draudzīgāka, ilgspējīgāka. Uh, un arī attīstībai, attīstības valstīm draudzīgāka politika. Un, un, un kā, kā šīs vēlmes ir, ir, ir um, jānoankuro šai tekstā. Un tik tiešām priekšsēdētāji nākamajā KLP reformu ciklā arī centīsimies mūsu politiskajos plānos um, integrēt um, ilgspējīgu audzēšanu, ražošanu, uh, lielāku respektu, lielāku tādu apzinātību pār, pār vides procesiem, klimata procesiem. Tāds ir arī šīs sanāksmes nolūks. Mm, un lai uh, Eiropas lauksaimnieki apzinātos, uh, kas ir likts uz spēles, ka šīs striktākās prasības, kas viņiem tiek izvirzītas, uh, nozīmē, protams, lielākas izmaksas, un tieši tāpēc nākamajām, nākamajām KLP ir jābūt tādam, kas nodrošina pietiekamā mērā šīs izmaksu kompensācijas mūsu lauksaimniekiem. Uh, Uh, lai viņi spētu saglabāt savu vietu tirgu. Un tad priekšsādātāji lielais jautājums ir par šiem jūtīgajiem produktiem, mūsu uh, produktiem starptautiskajā tirzniecībā. Uh, tik tiešām um, mūsu slēgtajos tirzniecības nolīgumos reizēm um, nu, nav iespējams pilnībā liberalizēt noteiktu, noteiktu, noteiktu produktu tirzniecību. To mēs āleži esam ļoti rūpīgi apsvēruši. Uh, nu, tādās, tādās jomās kā lelopu gaļa, cukurs, rīsi, un mēs to, to ļoti labi akūti apzināmies un to izprot arī atzinuma autors. Otram kārtām priekšstādātāji par KLP un attīstību. KLP kā, kā tāds politiskās plānošanas instruments aizvadīto 20 gadu garumā ir ievērojami mainījies. Uh, vairs eksports, piemēram, netiek subsidēts, ieņēmumu atbalsts lauksaimniekiem vairs nekropļo tirzniecība, PTO to ir, ir, ir atzinis un atkārtoti norādījis. Mūsu tirzniecības tāda pieeja, tāda nostāja ir, ir ļoti atvērta, pretīm nākoša. Mēs esam lielākais attīstības valstu produktu importētājs, mūsu nodevu, nodevu likmes ir nulle. Uh, Mēs šeit piedāvājam izaugsmes iespēju attīstības valstīm, ražotājiem, eksportētājiem. Ir attīstības sadarbības programma, kurā uh, Uh, piedalās 62 um, attīstības valstis, uh, kas ar savu, savu lauksainiecības sektoru ir, ir, ir, ir um, izvirzījušas kā prioritāru sadarbības lauku mm, ar Eiropas Savienību. Uh, piešķirām um, vairākos desmitos miljārdu mērām atbalsta, attīstības atbalstu, tīpaši Lejas Sahāras Āfrikā, vistrūcīgākajiem zemniekiem šajā, šajā reģionā ļaujot viņiem uh, izlausties, izkļūt no, no, no tādas dzīvības vilkšanas uh, uz, uz jau tādu izaugsmi un, un, un, un ražošanu. Uh, Bet tie nu, ir jautājumi, kas jau pārsniedz starptautiskās tirzniecības eh, kontekstu, un eh, šeit, eh, protams, izskan aicinājumi no komisijai nodrošināt viendabību, saskaņotību starp lauksnaicības politiku, attīstības politiku, un mēs, mēs noteikti raudzīsimies, kā to ir iespējams darīt. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlētos ko piebilst, kolēģi, mūsu referenta vārdā? Uh, nu, nezinu, uh, liels uh, paldies visiem. To visu atreferēšu mūsu referentam. Un tik tiešām katrā komentārā ir kāds, kāds patiesības grauds, kāda vērtīga atziņa, um, kāda, kāda patiesa nostāja. Un, un to visu informēšu, par to visu informēšu uh, referentu. Uh, jā, paldies jums, bet Žadokungs joprojām par to Merkosūru un brazīļu lielopgaļu. Jā, eh, atvainojos, centīšos eh, arī rēģēt. Eh, jā, tik tiešām aktuāls jautājums. Nu, tas pamata princips te ir tāds, ka ar vai bez tirzniecības nolīguma ar kādu noteiktu valsti. Eiropā ir jādara viss, lai imports un arī mūsu pašu ražošanas praksa atbilst augstākajiem veselības un nekaitīgums standartiem. Līdz ar to Nu, šeit negribu vilkt kādus tiešus, tiešus sasaistis starp šobrīd notiekošajām sarunām ar Merkosur un mūsu patērētāju interesu aizsardzību pret nepārāk veselīgu un, un, un tīru Brazīlijas lielapu gaļu. Esmu pārliecināts, ka mani kolēģi Digi Sante rindās un, un FAO veiks visus nepieciešamos auditus, inspekcijas un arī dalību valstu atbildīgās um, importi, importa pārādzības iestādes gādās par to, lai tā Brazīlijas lielāpa gaļa, kas sasniedz Eiropu, ir ēdama un nekaitīga. Un, mm, Protams, šeit um, aizdītajos mēnešos ir, ir spērti tādi agresīvāki soļi arī uh, bet tas viss ir, ir ar, ar vienu mērķi - pārliecināties par to, ka Brazīl, no Brazīlijas importētā gaļa patiešām ir, ir liekama galdā. Paldies! Termiņš grozījuma iesniegšanai 19. mārts, saka priekšsēdētājs. Nekā nebija 27. marts, pulkstens viens dienā. Tā kā, lūk, vēlreiz atkārtoju, termiņš grozījuma iesniegšanai 27. marts pulkstens viens dienā. Un mm, balsojums mūsu nākamā tikšanās 23. un 24. aprīlī. Paldies! Bet, nu, ķeramies pie septītā punkta. Uh, valsts iepirkuma stratēģijas tiesību aktu kopums. Uh, šeit Eh, jāatzīmē, ka valsts iepirkums tādā vai citādā mērā figurē visos starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos kā, kā elements eh, un ir eh, būtiski tāpēc mums izteikties un informēt mūsu IMCO kolēģis, kas ir atbildīgā komiteja par, par šo jautājumu. Atgādināšu, ka mums ir arī leduskapīte glabājas viens likuma projekts IPI Mm, tiesību akts un mūsu kolēģis, kas pārī ir referents. Viņš tāpat arī ir referents par, par šo projektu, tātad valsts iepirkuma stratēģijas tiesību aktu kopumu. Paldies! Tik tiešām starp mūsu biroju un, un šo sanāksmu zāli vēl robežu kontroli nav atjaunota, tāpēc varēja ierasties šeit eh, laicīgi. Eh, vēlāk te notiks eh, uzklausīšana Brexit jautājumā. Nu, nezinu, vai ar, ar, ar britu kolēģiem arī būs tikpat liberāls robežu režīms. Bet, nu, par valsts iepirkumu stratēģiju, tātad IMCO komiteja ir atbildīgā. Uh, Viņi ir, ir savā atzinumā runā tikai un vienīgi par valsts iepirkumu starptautiskā kontekstā un turklāt vienā momentā. Uh, un līdz ar to mūsu atzinums eh, būs kā labs papildinājums, eh, lai norādītu un paustu to, ka valsts iepirkumam tiešām ir arī starptautiska nozīme un dimensija. Tas var kalpot kā izaugsmas un darba vietu ģenerators Eiropā, ņemot vērā mūsu, mūsu kompetentos un konkurētspējīgos uzņēmumus. Un eh, kas tad vēl ir atzinumā? Atzinumā ir norādīts, ka ir, ir, ir, ir jāvienkāršo piekļuva trešo valstu valsts iepirkuma procedūrām, ņemot vērā mazo vidējo uzņēmumu specifiskās nepieciešamības. Šai, šai vienkāršotajai piekļuvai ir, ir jābūt pamatotai ar daudzpusējiem nolīgumiem, un Eiropai nāktos aktīvāk iestāties par mūsu ofensīvajām interesēm starptautiskos tirzniecības nolīgumos. Eiropas uzņēmumi ir pelnījuši mūsu atbalstu, lai piedalītos citu valstu izsludinātos konkursos. Uh, Eh, un tas viss notiktu atbilstoši globāli taisnīgiem un, um, eh, un, un konverģentiem standartiem. Un mēs esam sagatavojuši īsu tādu kodolīgu atzinumu, kuru nodosim IMCO kolēģiem, kurā īsumā izklāstīsim galvenos pieturs punktu, punktus. Eh, termiņš grozījuma iesniegšanai 10. aprīlis, 23. 24. aprīlis nākamā izskatīšana un ceram to apstiprināt 16. 17. maijā. Nu, lūk, ceru, ka mūsu rīcībā <coughs> līdz ar to ir pietiekams laiks, lai eh, to visu labi izdarītu. Jūnijā savukārt plenāra sesijā varētu notikt balsojums. Paldies eh, IMCO kolēģiem, kas arī gādāja par to, lai mm, eh, būtu tieši šāds izdevīgs un, un, un ļoti tāds labvēlīgs darba grafiks. Ceru paļaujos uz aktīvu sadarbību ar jums visiem. Paldies! Paldies, es un Dēvārdā Karolīnu vēlas ko sacīt. Paldies! Pateicos eh, atziņam autoram, mēs visi zinām, ka piekļuva valsts iepirkumiem gan federālā, gan valsts, eh, gan vietējā līmenī ir svarīga. Nu, tam ir arī ofensīvas eh, intereses par, par tirsniecības nolīgumiem. Centrālām un vietējām valdībām būtu jāspēlē svarīgāka loma, pildot, pildot uh, eh, sabiedriskus uh, un ekoloģiskos, kā arī klimata apkarošanas mērķus. Un, un pirmajā brīdī man jāsaka, ka pats vien projekts ir gan sabalansēts. Protams, iesniegsim arī savus grozījumus, kas ir apmēram šādā virzienā. Svarīgākais tās, lai apusējības princips uh, attiecībā uz uh, piekļuvi valsts iepirkuma tirgiem tiktu ievērots. Nevienmēr tas ir tā, jo trešās valstis. Uh, Mūsu tirdzniecības partneri ļoti bieži ierobežo piekļuvi Eiropas partneriem. Tikai 15% gadījumu tad, eh, tiek, tiek ievērots izdevīgākā piedāvājuma princips. Mēs vēlētos, lai vairāk tiek ievērta arī ekoloģiskie un sociālajie kritēriji lai arī tiem spēlētu nozīmi tātad eh, pieteikumu izskatīšanā, un tāpat jāievēr, protams, arī līdztiesīguma princips. Vēl viena problēma ir eh, Tāpat arī zemais profesionālitātes līmenis iepirkuma veicējiem, kas bieži vien nespēja izvērtēt šo preču kvalitāti, tāpēc ir svarīgi paaugstināt šo procesu izvērtēšanas kvalitāti trešajās zemēs. Tāpat arī MVU, kas spēlē tik būtisku lomu izaugsmē, inovācijās un darbies radīšanā, vairumā gadījumu tiem ir grūtāk piekļūt valsts iepirkuma procedūrām gan Eiropas Savienībā, gan, gan arī ārpus Eiropas Savienības. Nu, te, piemēram, būtu svarīgi, lai sadalot um, liels iepirkumus, būtu iespēja to salīt pa mazākiem iepirkumu komponentiem, un tas būtu arī noderīgi, ja būtu labāka sadarbība starp iepirkumu veicēju un, te, teiksim, pārobežu kontekstā, lai būtu labāka sadarbība starp iepirkumu veicējiem. Jāuzlabo arī caurskatāmība, transparence. Tādējādi mēs varēsim cīnīties pret korupciju. Bet tam, protams, ir nepieciešams. Um, arī uzlabot piekļuvu datiem par eh, iepirkuma procedūrām, kā arī uzlabot caurskatāmību attiecībā uz piešķirtajiem eh, līgumiem un iespējamām izmaiņām. Mums, eh, sociāla demokrātiem, protams, ir svarīgi arī um, aizsargāt arī trauksmes cēlājus. Un tāpēc ir nepieciešami attiecīgi mehānismi. Un tad, tad viņi būtu jāaizsargā no iespējamām sekām. Un pēdējais ir digitalizācija, ko vēlos pieminēt. Uh, Jaunās digitālās tehnoloģijas piedāvā iespējas vienkāršot iepirkumu procesus, ieviešot elektroniskas sistēmas, un eh, esmu pārliecināts, ka beigās mums būs labs um, līdzsvarots atzinums. Mums ir svarīgākais, lai sociālie, ekoloģiskie ilgspējas un, un inovatīvie risinājumi šeit, šeit tiktu sekmēti, un no tādā mēs arī strādāsim. Teicamība vārds nākamajam kolēģim. Uh, e Paldies! Eiropas Savienībai jāsaglabā sava līderība valsts iepirkuma jomā un uh, operacionālais tirgos visā pasaulē. Līdz ar to ir jāīsteno uh, ļoti skaidri šāda veida pakotnes stratēģijai, kā ir var atbalstīt šo atzinumu. Paldies par prezentāciju, arī ļoti svarīgi ir vienlīdzīgi noteikumi. Uh, Valsts iepirkumā ir arī jāuzlabo piekļuve trešo valstu tirgiem. Tas ir ļoti svarīgi precēm pakalpojumiem. Taču arī vēlamies uh, uzsvērt to, ka tas ir jāsasniedz uh, PTO starpniecību sadarbībā ar partneriem, lai palielinātu arī vienošanās ar valdību iepirkumiem. Uh, Arī to īstenojot multilaterālās sarunās ar PTO, vēlamies vairāk digitalizācijas šajos iepirkumos, Te daudz ko varam darīt, lai izstrādātu arī e, e iepirkuma e, līguma paraugus, lai arī šis iepirkums būtu daudz caurskatāmāks, nebūtu tik liels sloks un atbalstīt tieši mazos vidējos uzņēmumus, lai varētu arī apkarot vienlaicīgi korupciju. Paldies! Paldies! Jā, tas arī konkrēti varētu tiešām būt ļoti liederīgi arī turpmākajās tiesniecības sarunās ar trešajām valstīm. Tagad liberāļiem lūdzu vārds. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Paldies. Uh, Čerānzovs kundze nevarēja ierasties, līdz ar to nolasīšu viņas nostāju. Vispirms pateicos referentam par lielisko ziņojumu projektu. Stratēcija par valsts iepirkuma stratēģiju, lai varētu arī uzlabot uh, direktīvas pār uh, valsts iepirkumiem svarīgi strādāt ne tikai Eiropas Savienībā, bet tirsniecības politikā kopumā. Kā zinām, valsts iepirkums ir ofensīva Eiropas Savienības interese tirsniecības nolīgumos. Lielāks, uh, pie, lielāka pieeja valsts iepirkuma tirgiem ir svarīgi ne tikai darba vietām, bet tas arī ļoti svarīgi nodokļu maksātājiem Eiropas Savienībā un trešajās valstīs, lai viņi varētu arī baudīt labākus valsts pakalpojumus atvērt valsts iepirkuma tirgi ir vien-vien situācija gan mums, gan mūsu tirsniecības partneriem. Realitāte ir tāda, ka daudz iepirkuma tirgi trešajos valstīs Eiropas Savienības dalībniekiem ir slēgti. Tas, ka mums ir brīvās tirsniecības nolīgums, tas nevienmēr garantē piekļuvi valsts iepirkuma tirgiem mudinot trešās valstis pievienoties TPA, komisijai arī aktīvi jānodrošina tas, ka nav nekādi izņēmumi paredzēti mūsu divpusējos multilaterālajos brīvās aizniecības nolīgumos, kas ierobežot piekļuvu valsts iepirkuma tirgiem, un komisijai jārauga arī, kā atvērt šos tirgus. Vēl viens svarīgs punkts, protams, ir ja ir mazie vidējie uzņēmumi. Vēlētos, lai šis elements um, kon konkrētāk arī tiktu paplašināts, kā mēs konkrēti varētu palīdzēt maziem vidējiem uzņēmiem piekļūt valsts iepirkuma tirgiem ar mūsu brīvās aizniecības nolīgumu starpniecību. Visbeidzot, Eiropas komisijas paziņojums arī norāda uz to, cik svarīgi ir digitalizēt valsts iepirkuma procesu. Uh, Šo elementu arī īpaši svarīgi izcelt saistībā ar mūsu tirzniecības politiku, kas varētu atvieglot MVU piekļuvi un sniegtu lielākas iespējas arī sniegt savus pakalpums no attāluma. Paldies! Paldies zaļo vārdā, Žadokungs! Paldies! Mēs to redzam. Arī Amerikas um, metalurģijas gadījumā, ka visi jautājumi, kas ir saistīti ar industriālo politiku un jautājumi, kas ir saistīti ar valsts uh, rūpniecības politiku, ir uh, starptautisko un Eiropas debašu centrā. Es no savas puses vēlētos, lai šajā ziņojumā mēs arī tad varētu vērsties pie Eiropas komisijas un lūgtai arī izskatīt uh, arī uh, European Act uh, iespēju. Mūsu tirsniecības partneri izmantos jau šos uh, instrumentus, lai, lai atbalstītu strateģiskas nozares, lai aizsargātu zināmas investīcijas, kas tiek uzskatītas par nepieciešamām arī mūsu ekonomiskai suverenitātei. Līdz ar to mēs zaļā grupa nākam klajā ar vairākiem grozījumiem, nevis šodien, lai tos uh, lai tagad regulā nor, atrunātu uh, šādu European Act līgumu, bet lai izskatītu, cik tas ir iespējams. Dažas valsts ar Eiropas Savienībā uzskata, ka tas ir svarīgi, uzskatu, ka mums ir jāiet šai virzienā, arī uh, lai vienkārši nodrošinātu konkurenci, lai tā būtu godīga starp dažādām valstīm. Otra lieta Tāpat, kā jau to darījām kopā ar biedru Fjellneru, viņš arī uh, kļuva par uh, vīdes aktīvistu, kam ir aktuāls šīs problēmas visā pasaulē. Un arī Zviedrijā, lai dzīvo vide, lai dzīvo liberālisms un sociālisms, tā kā tas ir arī Čiku ziņojumā esam iekļāvuši arī sociālos jautājumus un vīdes jautājumus mūsu regulējumos, kas tieši saistīti ar preddempinga pasākumiem ņemot vērā, cik Eiropas Savienība ir ambicioza Parīzes vienošanās kontekstā, ņemot vērā arī, kā mēs gribam stiprināt šos aspektus, kas var arī novest pie negodīgas konkurences arī valsts tirgos, publiskos tirgos, tad nu, mums ir jāintegrē līdzīgs formulējums, kāds ir Fjellner un arī Čiko kungu ziņojumos. Tad, tad sociālās, sociālajie jautājumi, konvencijas un arī cīņa pret klimata izmaiņām. Paldies, Helmuts Šalts Guē. Paldies, priekšsētā. Paldies um, referentam, kas pārīgi un vārdā par uh, to, ka viņš koncentrējas svarīgākiem sabiedriskās aizsardzības aspektiem. Par to, par to paldies. Vēros arī mūsu frakcijas vārdā uzsvērt, ka runājot par valsts iepirkumiem, ir runa par daudz ko vairāk nekā tikai par piekļuvu tirgiem. Komisija um, savā paziņojumā um, raksta, citēju, Eiropas pilsēm un pilsoniem ir nepieciešams uh, saņemt uh, kvalitatīvas uh, preces un pakalpojumus pretī par saviem nodokļiem. Mēs vecāki vēlās, lai bērni varētu baudīt veselās maltītes savās skolās. Viņi sagaida, ka būs investīcijas ilgspējīgās valstīs. Uh, kurās eh, labāk varēs, tā teikt, nākotnē dzīvot, ka varēs pārvietoties ar drošākiem auto līdzekļiem, eh, ka eh, ēkas tiks būvēts no inovatīviem materiāliem, ka sabiedriskais transports pārvietosies pa labu infrastruktūru, ka būs laba veselības aprūpe, un ka attiecīgi medicīnas iekārtas atbildīs jaunākajiem zinātnes sasniegumiem visās slimnīcās. Nu, par to tieši ir runa. Runa par labāko uh, cenu, nevis par zemāko cenu. Sabiedriskajos iepirkumos ir jādara vairāk, lai sakmētu ilgspējību, lai sarūpētu uh, pie, pievienoto vērtību, uzlabotu investīcijas vietējā infrastruktūrā un sociālās aspektos. Un tādēļ tas ir vairāk jāuzsver mūsu atzinumā, ka uh, starptautiskajā um, konkurence jādara piekļuvi mūsu kvalitīviem uh, produktiem uh, labāk. Vienlaikus ir jāuzlabo arī nodarbinātība, uh, izbūvējot šoseju, jārūpējas nevis par to, lai piesaistītu lētāko darba spēku, bet vietējo darba spēku. Šeit šī kondicionalitāte ir nepieciešama uzlabot labāk nodokļu izmantošanu Nodokļu maksātājiem jāredz, kur aiziet viņa naudiņa. Un to neatrisinās ar kādu Eiropas aktu, jo mēs dzīvojam globālā ekonomikā, un tādēļ nepieciešams, lai šīs saistības ievērotu, tiek stabili par valsts iepirkumu arī citur. Un vēl viens komentārs no manas puses referentam attiecībā uz uh, PTO vieno, pēdējo vienošanos valsts iepirkumu jomā. Uh, Piektajā punktā eh, atzinumā to vajadzētu ņemt vērā. Un te es citēju, te ir runa par to, ka Ķīna un Krievijas federācija uh, ir iestāšanās procesā. Tas nozīmē, ka, ka ķīnieši varēs eh, pretendēt ar labāko piedāvājumu, un tiem visiem pavērties pozitīvi. ASV dažādu politiku motīvu dēļ pagaidām viņus neiesaista valsts iepirkuma procedūrās. Es būtu pateicīgs, ja attiecīgi mēs šeit precizētu. Um, ko varētu mums šāds notikuma pavērsiens nozīmēt. Protams, izsāksim savus uh, grozījumu ieteikumus un ceram uz pozitīvu sadarbību. Paldies, un vispēcot, Dātmārs kungs. Vispirms es gribētu teikt, ka ir lieliski redzēt, ka Kaspārī kungs ir atgriezies arī uh, pie vadības grūžiem, pat ja tas ir tikai šī atzinuma kontekstā. Un arī tad uh, cerams, ka būs labs darbs arī turpmāko 12 mēnešu laikā. Vispirms, kad šāds punkts parādās darba grā, uh, kārtībā, valsts iepirkums, tad liekas, jā, ka šīs ir brīnišķīgs brīdis, lai aiziet pēc kafijas. Bet, nu, kā ir šajā atzinumā tiek teikts, tas ir ļoti, ļoti svārīgi. Valsts iepirkums iespējams ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, par ko runāsim turmāko trīs mēnešu laikā. Ja es atgriežos laikā, kad es pārstāvēju parlamentā konservatīvo partiju, toreiz cilvēki teica, ka svarīgākais ir atvērtība un caurskatāmība valsts iepirkumām. Jā, un tam ir savas priekšrocības, ka tiek nodrošināta šī caurskatāmība un atvērtība. Lai vienkārši tas ne, netiek noslēgts ar draugiem, bet ir arī arguments, ļoti labs arguments, un īsti nezinu, kāda ir atbildes to. ka vietējie dalībnieki saņems priekšroku salīdzinot ar nevietējiem tajā jomā, ko es, kur es strādāju arī tad, tad Anglijas uh, dienvidu austrumos, mēs ražojam pārtiks preces, un, piemēram, skola nevar teikt, ka skolas ēdienu piegādās kompānijas no dienvidu austrumiem, un tas ir tādēļ, ka ir šie valsts iepirkuma noteikumi. Protams, arī Žadokungs par to runāja padziļinātāk. Jā, man vienmēr patīk Šulckungs sacītais, un bieži vien arī es piekrītu viņam, tas varētu daudz pārsteigt. Mēs esam ļoti strikti pret to, ka tirzniecība tiktu politizēta. Un mēs esam pret to, ka tiek politizēts valsts iepirkums. Mēs nedomājam, ka mm, tas, tā ir pareiza rīcība, ka valsts iepirkums būtu jāizmanto kā instruments, lai sasniegtu politiskos mērķus no aizmugurējām durvīm, ja to nevar sasniegt vēlēšana rezultātā. Paldies, Gārtas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs esam ļoti priecīgi dzirdēt tik lielu atbalstu uh, brīvprātīga rakstura pakotnē par valsts iepirkumu. Šī ir pirmā reize patiesībā, kad Eiropas komisija nāk klajā ar ļoti skaidru nostāju, mudinot dalību valstis un arī līgumslēdzēju iestādes skatīt vēl arī direktīvas opcionālos elementus, lai izmantotu valsts iepirkumu daudz strateģiskākā veidā. 40% no IKP Eiropas Savienībā tiek tērēti valsts iepirkumos. Tas nozīmē, ka varam uzlabot ne tikai uh, arī šo naudas. Uh, atbild, tad, tad efektīvāk izmantot naudu, bet varam to arī efektīvāk izmantot mūsu e- tautsaimniecību izaugsmēji, uzlabot pakalpojumus arī pilsoņiem. Mēs atzīstam, jā, ka konkurence joprojām ir galvenais valsts iepirkuma elements, lai būtu godīga piekļuve, lai MVU arī tik nodrošināta līdzdalība. Mēs arī aicinām valsts iestādes. Ja skatīt, uh, kā plašāk varētu integrēt uh, citus elementus, ne tikai zemās cenas, bet iekļaut kvalitatīvos kritērijus, lai sasniegtu politiskos mērķus. Tālāk runājot par uh, starptautiskajiem aspektiem, mēs iestājāmies arī jā par labāku piekļuvi šiem valsts iepirkumiem, gan Eiropas Savienības iekšienē, MVU varētu aktīvāk piedalīties, lai būtu vairāk dalībnieku. Uh, konkursos, lai būtu vienkāršākas procedūras un tādējādi MVU varētu piedalīties. Bet šī pati filozofija tiek piemērota arī starptautiskos tirgos. Uzskatām, ka lielākā konkurence un atvērta tirgi ir uh, tas ceļš, pa kuru mums jāiet aizsargājot arī mūsu standārtus valsts iepirkumos, arī multilaterālajos procesos tiek atzīti šie standarti un mūsu atvērtība ir arī GPA īpaša darba grupa, kas strādā pie caurskatāmības aspekta, kā labāk apkopot datus, kā uzlabot MVU līdzdalību, kā noslēgt ambiciozākus brīvās tirzniecības nolīgumus. Mēs visi vēlamies uh, lielāku ambīciju līmeni šajos līgumos Atzīstam, ka apusējība nav varbūt tik izplatīta, kā mēs to gribētu redzēt. Eiropas komisija atgādina jau to, kas minēts iepriekšējā paziņojumā par uh, globalizācijas stiprināšanu, tad jābūt dažādiem instrumentiem, uh, Tie ir kopā jāizmanto. Tad arī jāicina likumdevēju pātrināt darbu par PIPA instrumentiem. Noslēgumā mēs ticam, kā paliekot atvērtiem un neiekrītot protekcionismā, atbildot citām valstīm, tas tomēr ir mūsu spēks. Šī atvērtība ir mūsu spēks. Mēs esam atvērti jebkādām labām idejām no parlamenta. Uh, vai no dalību valstīm, kas tieši attiecas uz uh, proaktīviem pasākumiem. Nu, tur ir kāda likumdošanas aktu, kā labāk vai, um, veicināt Eiropas preču izplatību. Esam atvērti diskusijām un uzskatām, ka atvērta konkurence ir valsts iepirkuma um, galvenā būtība gan iekšēji Eiropas Savienībā, gan pus tās robežām. Valsts iepirkumā jābūt augstam ambīciju līmenim, arī caurskatāmībai. Un tas viss jāatrunā arī nacionāla līmenī, arī brīvās tirsniecības nolīgumos, gan arī daudzpusējos nolīgumos. Tad ir arī vēl viena lieta, Ne visi uh, dalībnieki nāk klajā ar ambicioziem priekšlikumiem GPA ietveros un strādājam arī ar citiem partneriem, lai šie priekšlikumi būtu labāki, un tad arī mēs turpināsim aktīvi strādāt šajā procesā. Paldies, Daniels! Paldies jums, jā, par šīm interesantajām debatēm. Es saprotu, jā, ka ir tagad arī Janika un um, Dortmukunga koalīcija, un tad ir Šulcs, kas iestājas arī par Eiropas komisijas pieeja tirsniecības jautājumos. Bet, nu, kad dzirdēsiet grozījumu termiņa datumu, tad atkal viss nostāsies savās vietās un cerams, ka būs labi kompromisi un būsim gatavi balsošanas laikam. Grozījuma iesniegšanas termiņš uh, - otrdien, 10. aprīlis, pulkstens 12. Uh, dienā. Nu, tādējādi noslēdzam septīto punktu, tagad astotais punkts, un tas būs aizslēgtām durvīm. In kamera. Vienu minūšu pauzīte. Tad, nu, tie, kam ir jāpamat zāli, to dariet. Vispārējie ja politiskās grupas deputāti, komisija, asistenti, sekretariāts paliek, pārējie lūdzu ātri pametiet zāli.